Tojas kundze vēl nav ieradusies. Kardīnī kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi. Lūdzu, mani klausieties, jo tas, ko teikšu, ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Pēdējās dienās Itālijas prece, eh, presē ir publiskot sekojoša informācija. Saskatē Amerikas Savienotās valstis nopludina Silvio Berluskoni saziņas ar saviem padotajiem ziņas. Un uh, ir skaidrs, ka mūsu draugi Amerikas Savienotās valstis noklausās visus prezidentus. Šulcs Eiroparlamenta prezidents to zina. Es domāju, ka tā nedrīkst izturēties sabiedrotie. Griežos pie Eiropas parlamenta, kurš atsāk balsošanu šodien tik lielā skaitā deputāti ieradušies, lai mēs iestātos pret noklausīšanos, telefonu sarunu noklausīšanos, kura oficiāli tika pārtraukta 14. gada martā. Uzskat, ka Eiropas parlamentam ir jāpievērš uzmanība tik nopietniem sadarbības līguma pārkāpumiem. Tagad eh, mēs esam uzsākuši sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, un eh, iespējams, ka viņi šobrīd mūs noklausās. Prieksēdētājs kundze, Tojas kundze ir otrā. Grācija prezidente. Solo per sottolineare. Paldies, prieksēdētājas kundze. Es vēlējos pateikt, ka mana politiskā grupa uzskata, ka noklausīšanās skandāls, par ko runā Itālijas prese, ir ļoti, ļoti nopietna lieta. Mēs vienkārši nevaram šeit šodien sēdēt, balsot un nedalīt neko. Es uzskatu, ka sadarbība un labas attiecības starp valstīm ir ļoti augstu vērtējams, bet labas attiecības var būt tikai tad, ja mēs cienam viens otru priekšsēdētāju. Paldies, esam uzklausījusi abas kundzes, paldies. Un tagad eh, pārējām pie balsojuma. Pirmais balsojums ir uz Patskiča kunga ieteikums. Un referents vēlas izteikties uz Patskiča kungs, lūdzu. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. 65. gada Hāgas konvencija izveidoja sistēmu, ar kuras palīdzību tiek atvieglota dokumentu apmaiņa starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Hāgas konvencija arī vienkāršoja procedūru, saskaņā ar kuru var sadarboties eh, tiesas gan civil, gan uh, komerclietās. Konvencija ir ārkārtīgi nozīmīga, 25 dalību valsts to ir parakstījušas, un Austrija un Malta ir izteikuši savu vēlēšanos ratificēt šo konvenciju. Diskusijas padomē bija ļoti, ļoti ilgas, un divām da abām dalību valstīm padome deva zaļo gaismu, ka tās var pievienoties Hāgas konvencijai. Griežos pie kolēģiem, uh, lai atbalstītu manu ieteikumu un apsveicu Austriju un Maltu ar pievienošanos. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, personālais balsojums. Sākam balsot. <clears throat> Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Novenhoizens kundzes ziņojums. Arī personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Nākamais. Žečovska kunga ziņojums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Congratulations! Jā, sveicam Ziedžkovska kungu. Nākamais ziņojums - Beker kunga ziņojums. Tas būs mazliet garāks balsojums. Pirmais grozījums 177. Ceļam, bal, ceļam rokas pār pret atturas pieņemts. Grozījums numur 181 un 183. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. grozījumi noraidīti. 178. grozījums - personālais balsojums - sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 179. grozējums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. grozījums ceļam rokas par pret atturas pieņemts. 180. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 177. grozējums ceļam rokas par pret atturas pieņemts. 182. rokas ceļam par pret atturas noraidīts. Komisijas priekšlikums balsojam par pret, atturas, pieņemts. Un likumdošanas rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Congratulations! The report by Apsveicam referentu. Nākamais Desarneses kundzes ziņojums, 16. grozējums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Komitejas grozējums, balsojums blokā par pret, atturas, pieņemti. 13. grozējums par pret, atturas, noraidīts. Labi pārbaudam, sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 13. grozējums ir noraidīts. 5. un 12. grozējumi balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Abi grozējumi pieņemti. Sastais grozējums par pret atturas noraidīts. 7. un 14. grozījumi personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Abi grozījumi noraidīti. 8. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums - personālais balsojums - sākam balsot. Beidzam balsot. Desmitais grozījums - noraidīts. Desmitais grozījums un piecpadsmitais par pret atturas noraidīts. Labi pārbaudīsim, sākam balsot. 11. un 15. grozījumi ir pieņemti. Atvainojos, saka prieksēdētāji. Komisijas priekšlikums personālais balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Komisijas priekšlikums ir pieņemts. Un, ak, Langa kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi, ziņotāji, referentu un es eh, nožēlojam to, ka teksts, par kuru vienojamies ar komisiju un padomi, nav ticis pieņemts main, nemainīgi. Šeit ir runa par uh, aktuālu pasākumu atbalstot Tunisiju, un lai mēs nezaudētu vēl laiku, es gribu piedāvāt atlikt galīgo balsojumu un uzreiz uzsākt trialogu sarunas ar padomu, lai mēs pēc iespējas ātrāk atrastu risinājumu un tiešām nodrošinātu ātru, nekavējošu palīdzību Tunisijai. Okay, reiz. Labi. Tā tad referenti vēlētos atlikt galīgo balsojumu. Šo priekšlikumu par to balsosim. Kurš par to? Pret? atturas pieņemts. Priekšlikums ir pieņemts. So we go. Tagad balsosim par Džeģovska kunga rezolūciju. Kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais ir Rodrigesas kundzes ziņojums. Sastais grozījums. Okay, Mr. Balīkungs atsauc uz reglamentu. Parlament. Jā, pavisam īsi. Prieksēdētājs kundze, es tikko dzirdēju, man teica mani, pa, mani paziņas, ka 13. grozījumā ir nepareiz grozījums. Mēs e, tur nevēlamies runāt par banku savienību, bet gan par banku sistēmas struktūrālajām reformām. Tātad mēs vēlētos balsot par šo, ziņu, par šo grozījumu bez banku savienības. Juridiskais dienas pārbaudīs. Sastais grozījums - personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Sastais grozējums noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozējums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais grozējums noraidīts. 25. par pret atturas noraidīts. 5. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais grozējums noraidīts. 26. par pret pret, atturas, noraidīts. 27. par pret, atturas, noraidīts. 7. punkts par pret, atturas, noraidīts pieņemts. 12. grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozējums - personālais balsojums. Sot. Beidzam balsot. 7. noraidīts, 28. grozējums par pret atturas noraidīts. 9. punkts sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 13. grozējums personālais balsojums sākam balsot.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 15. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 12. punkts sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 29. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 15. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta otrā daļa par pret, <coughs> atturas, pieņemta. Astotais grozējums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 16. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 30. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par pret atturas noraidīts. 19. punkts par pret atturas pieņemts. 32. grozējums par pret pret, atturas, noraidīts. 33. grozējums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 33. grozējums noraidīts. 34. grozējums par pret atturas noraidīts. Devītais grozējums BP sākam balsot, beidzam balsot. Devītais grozējums noraidīts. 21. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa BP sākam balsot, Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Trešais grozījums BP sākam balsot. Beidzam balsot. Gaidīts 18. grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums BP. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 24. punkts par pret atturs pieņemts. 35. par pret atturas, noraidīts. 19. grozījums BP sākam balsot. Beidzam balsot. 19. grozījums noraidīts. 26. punkts par pret atturas pieņemts. Pirmais grozējums BP sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmais noraidīts. Otrais grozējums BP sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20. PB Sākam balsot. Beidzam balsot. 20. grozījums norīd 11. par pret atturas noraidīts. 27. punkts divās daļās pirmā daļa par pret pieņemta. Otrā daļa par pret. Pieņemta. 36. grozējums par pret. Noraidīts. 28. punkts 3 daļās PB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa PB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta, trešā daļa PB sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 21. grozējums PB sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. punkts. Divās daļās pirmā daļa par pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 22. grozījums PB sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. punkts par pret atturas pieņemts. 37. grozījums PB sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 38. grozījums PB sākam balsot. Beidzam balsot. 38. grozījums noraidīts. 39. par 39. pati sevi labo prieksēdētāji par pret atturas noraidīts. 35. punkts par pret atturas pieņemts. 36. punkts par pret pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums PB sākam balsot. Beidzam balsot. 40. grozījums ir noraidīts. 38. punkts par pret atturas pieņemts. 40. punkts par pret atturas pieņemts. 43. punkts par pret atturas pieņemts. 41. grozējums par pret atturas noraidīts. 46. punkts par pret atturas pieņemts. 47. punkts pirmā daļa par pret atturas pieņemta otrā daļa PB sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. 48. punkts par pret atturas pieņemts. 51. punkts par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par noraidīts. 24. grozījums par pret atturas noraidīts. Apsvērums I par pret atturas pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā. PB sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Apsveicam referenti. Nākamais ir Ribeiro kundzes ziņojums. Pirmais grozējums par pret atturas noraidīts. Otrais punkts par pret atturas pieņemts. Trešais punkts PB sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sastais punkts divās daļās, pirmā daļa par pret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 atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 17. punkts par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts. PB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Deviņpadsmitais pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Divdesmitais punkts. Pirmā daļa par pret atturas pieņemt. Otrā daļa PB sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. 22. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīta. 25. punkts, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par pret, atturas, pieņemta. 27. punkts par pret, atturas, pieņemts. 29. punkts, pirmā daļa par pret pret atturas pieņemta otrā daļa par pret atturas noraidīta. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 34. punkts par pret atturas pieņemts. 39. punkts par pret atturas pieņemts. 41. punkts pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa labi pārbaudam pirmo daļu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 42. punkts, pirmā daļa PB, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 43. punkts divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 52. punkts par pret atturas pieņemts. 53. punkts, pirmā daļa par pret atturas, pieņemta, otrā daļa par pret, atturas, pieņemta, trešajums par pret, atturas, noraidīts. 59. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas pieņemta otrā daļa par pret atturas pieņemta. 62. punkts PB sākam balsot. Beidzam balsot. Punkts pieņemts. 63. punkts. PB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Punkts pieņemts. 64. punkts. Četras daļas. Pirmā daļa PB sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Trešā daļa PB sākam balsot. Beidzam balsot. Trešā daļa pieņemta. Ceturtā daļa PB sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtā daļa pieņemta. 69. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemt. Otrā daļa par pret, atturas, pieņemta. 70. punkts PB sākam balsot. Beidzam balsot. 70. punkts pieņemts. Apsvērums A divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Labi pārbaudīsim otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Apsvērums. I divās daļās pirmā daļa. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Rezolūcija kopumā PB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Apsveicam referenti. Štīlers kundzes ziņojums 12. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot.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 atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par visu rezolūciju. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Eiropas Savienības un Tunisijas saruna par brīvās tirniecības nolīgumu atklāšanu 12. grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais punkts par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturis, noraidīts. 8. grozījums par, pret, atturis, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturis, noraidīts. 11. punkts, pirmā daļa par, pret, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 13. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. 16. grozi, pārbaudām, sākam balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Pirmais grozījums. Pārbaudīsim. Sākam balsot par septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 44. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts trešās grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 56. 57. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 58. punkts par pret atturas pieņemts. 59. punkts pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturs, pieņemts noraidīts. Balsojam par visu rezolūciju, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Sabezonas Rujas kundas grozījums, pirmais punkts par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, apturis, noraidīts. Devītais grozījums, pirmā daļa par, pret, atturis, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturis, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturis, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par. Labi, pārbaudīsim elektroniski desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam. noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par visu rezolūciju, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Marijas kunga ziņojums, sastais grozojums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. Sestais punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Pirmais grozījums Labi, pārbaudīsim par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrās grozījums par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 12. Eh, grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pie noraidīts. Noraidīts. 15. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Desmitais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par. Rezultāts bija skaidrs. Tagad ceturtais grozījums par pret, atturas noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Balsojam par visu rezolūciju, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Marijas kungs, tagad jums vārds kā referentam. Es izteikšos ļoti īsi un izteikšos grieķu valodā. Kolēģi, vēlos pateikties uh, jums visiem par balsojumu un šīs ziņojuma atbalstīšanu te ir iekļauti ļoti daudz punktu, kas kritizē Eiropas centrālās bankas un trojkas darbību, un, protams, ka ziņojumā ir iekļaut tādi aspekti, kā arī citos ziņojumos, kas neatbilst referenta domām, kā piemēram trešā daļa 15. punktā. Visu šo iemeslu dēļ es arī protokolā iekļaušu savu rakstisko viedokli. Vēlos pateikties arī ēnu referentiem. Liels paldies! Paldies! Tagad turpināsim balsošanu sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandu par brīvās tirniecības nolīgumu. Astotais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums - persākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Pirmā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrā daļa tad atkrīt. Desmitais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums par. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 4. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. G apsvērums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Sastais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Tagad balsojam par visu rezolūciju, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sadarīgu sistēmu ieviešanu lolojumu dzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs. Tā ir pirmā kopīgā rezolūcija, kur iesnieguši trīs grupas. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturs noraidīts. G apsvērums pirmā daļa par, pret, atturs noraidīts pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. H apsvērums par pret, atturas, pieņemts. Un tagad par visu rezolūciju, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ļoti skaidri rezultātu. Pēdējais balsojums - humanitārā situācija Jemenā. Predas kungs vēlas izteikties. Lūdzu, Preds kungs. Thank you, Madam President. Paldies, priekšēdētāji. Gribēju tikai pastāstīt, eh, kādēļ ir notikušas kavēšanās šo balsojumu. Tas tika atlikts no 4. februāra bez jebkāda pamatota iemesla. Priekšēdētāji dod vārdu Predes kungam. Predes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt to, ka mūsu politiskā grupa. Daudz ir iesnieguši grozījumus, taču um, šie grozījumi ir ļoti nesabalansēti, un līdz ar to šis teksts uh, būs. Uh, par labu Saudārābijai. Un mēs domājam, ka šis ir ļoti nozīmīgs dokuments, bet vajadzētu iesaistīt visus aktierus šajā reģionā un Arābu, Saudārābijas delegāciju un citas politiskās grupas, kas ir pie, pie, piedāvājis šo grozījumu, nav īsti sabalansēti rīķojušies. Nevar vienu lietu atbalstīt no otru ne. Today. Eh, Prēdes kungs ir priekšsēdētā. Mēs nevaram tagad vēst diskusijas, kad mēs balsojam, diskutēt par to Strasbūrā. Reglamenta punktu jautājums Karberkungam. Eh, es gribēju tiešām runāt par to, ka mums ir pārlikt šis eh, punkts balsot, nav nekāda pamatojuma, vienkārši kaut kādas politiskās diplomātijas smalkuma dēļ. Es ceru, ka mēs varēsim izdiskutēt eh, šo jautājumu daudz plašāk. Un, manuprāt, eh, tas ir apkaunojuši, ka mums ir šāda kavēšanās un no tā cieši civiliedzīvotāji. Priekšsēdētāja turpina ar balsojumu. Tātad EKR rezolūcijas priekšlikums pirmais par pret atturas noraidīts. Tad kopīgās rezolūcijas priekšlikums no sešām politiskajām grupām. Pirmais grozījums ir numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. Rezultāts bija ļoti skaidrs. Sestais punkts tagad. Labi, mēs pārbaudīsim trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais punkts. Orģinālais teksts. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Par, pret, atturis. Man ir jāpārbauda elektroniski. Personāls balsojums. Tātad es vēlos pārbaudīt, jo neredzēju pietiekam daudzumu roku paceltu. Beidzam balsot. Pieņemts. N apsvērum punkts pirmā daļa personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pēdējais balsojums par visu rezolūciju, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad sāksim balsojumu skaidrošanu. Tie, kuriem ir kas sakāms, lūdzu palieciet zālē. Thank you. Tad eh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais. Bekerkunga ziņojums. Pirmajai dod vārdu Morvejas kundzei. Sí, Mrs. Morvej. Morvejas kundze dod vārdu jums jau otro reizi. Sorry, es ļoti atvainojos, prieksēdētājs kundze. Šeit cilvēks staigā šurpu turpu. Man nav īpaši patīkami runāt, ir skaļš troksnis, es jūtos kā bārā. Es uzskatu, ka tas ir apvainojums mūsu